iesnieguši pieprasījumu atcelt Georgios Kircosa un Stelios Koluglu uh, imunitāti. Uh, poļu atbildīgās iestādes vēlas to pašu attiecībā uz Roberta Ivaškeviča un Česlava Siekerska imunitāti. Saskaņā ar uh, reglamentu šīs prasības ir nodotas juridiskai komitejai Eiropas parlamentā.